Un ir šajā budžetā jāstrādā korekti. To, ko mēs sagaidām no, no komisijas, abās, visās trīs e, jomās, e, tie ir priekšlikumi, kas e, ir izsvērti, taču viss ir jāsadala divās fāzēs. Vispirms jāapzinās, ko mēs darīsim līdz 2013. gadam, un arī kas man interesē vēl vairāk, ko tad mēs darīsim pēc 2013. gada, jo, jo šeit mēs Eh, nevaram uzsākt nozīmīgu darbu līdz 2013. Eh, gadam un pēc tam atsacīties no ambīcijām. Mēs nevaram pārliecināt mūsu ministrus par to, ka ir jāpiešķir pietiekam līdzekļi, lai pēc tam, eh, pēc, pēc tam atkāptos. Ko tad mēs darīsim ar šo dosie? Tāpat arī runājot par Galileo un Gaimes, man tika uzdot jautājumu arī, arī šeit ir divas fāzes, ko mēs darīsim līdz 2013. gadam. Protams, mēs ceļvidū nepametīsim šos dosjē, taču es gribētu kosmosa politikas ziņā, kādā veidā Eiropas līmenī mēs strādāsim, lai pilnībā integrētu 189. pantu, protams, kā Gājumies un Galileo eh, projekti ieviežinām piesardzību definējot šos produktus. Taču šeit mēs nevaram eh, pārvaldīt kosmosa politiku tāpat kā daudzus eh, citus tēmātus. Kos, kosmosa politika ir jābūt ambiciozai tā ir atkarīga no inovācijām un izpētes, un es ceru šīs prezidentūras uh, Eh, laikā uzsākt pārdomas, lai izveidotu ambiciozu Eiropas kosmosa politiku. Bet, sakot ambiciozu, es eh, domāju, ka tā ir politika, kurai būs piemērot līdzekļi arī pēc 2013. gada. Un mums ir jāapzinās, ka tās politikas, kas eh, ir saistāmas ar kosmosa politiku, ir tā, ir, un tām ir nepieciešama līdzekļa ilgā termiņā, dažkārt augsta, das, dažkārt tā ir pasaule Eh, pakļaut augstam riskam. Un tad, kad mēs esam sākuši strādāt šajā virzienā, ir jāatrod finansējuma līdzekļi, un šīs pārdomas es gribētu attīstīt savas prezidentūras laikā, bet ļoti ciešā sadarbībā ar parlamentu. Un kādā veidā tad tiks integrēts un uh, modulēts šis 189. Eh, pants un uh, darbība, kas balstīta uz to Mums ir jāapzinās, ka Eiropas Savienībai vēl aizvien nav pietiekamas, eh, pietiekamas pieredzes un tehnoloģijas, un tāpēc mums ir E, savukārt, e, kosmosa izpētes aģentūrai tāda ir, un mums šeit vajadzētu prast strādāt sadarbībā un papildinot vienu ar otru. Es tagad gribētu nosaukt vienu piemēru. Manā valstī es no savas valdības 2008. gadā ieguvu 20% no kosmosa budžeta, ko mēs investējam katru gadu ESA. E, kosmosa izpētes aģentūrā mēs esam piektais devējs, bet ir taisnīgās atmaksas politika. Tas nozīmē, ka tad, kad Beļģija, e, e, Beļģija iegulda līdzekļus, tad ir taisnīgās atmaksas princips. Un ir jāatrod, kādā veidā mēs varam izcelt spēcīgos punktus vieniem un otriem, lai panāktu to, ka Eiropas kosmos e, ir ka ESA ir neapējams saruna partneris, tā skaitā pasaules līmenī. 21. oktobrī mēs runāsim par kosmosa izpēti, mēs uzklausījām Obamu, mēs zinām, cik lielā mērā Indija, Ķīna, Krievija arī ir e, pārliecināts par savām pozīcijām un kā e, mēs strādāsim, lai integrētu Eiropu, lai Eiropa turpinātu tajā visā eksistēt, jo Eiropa Eiropa ir jāstrādā pie e, eh, kosmosa jautājumiem. Es pieminēju Āfriku, un mēs vēlamies, lai. E, ka mēs nevēlamies, lai Āfrika paliek ceļmalā šajos jautājumos, un kādā veidā Āfrikas iedzīvotāju rokās arī varētu nodot šos eh, rīkus, kas ir uh, balstīt uz eh, kosmosu. Runājot par MVU, priekšsēdētājs nerunāšu pārāk ilgi, tomēr jānorāda. Da, ļoti daudz no jums pārstāv lielas valstis, eh, kurās eh, MVU jēdziens ir atšķirīgs. Un, ja Ja mēs runājam par kritērijiem, ka 200, vairāk nekā 250 strādājošie, tādā gadījumā 99,9% Beļģijas uzņēmumi ir mazie vidējie uzņēmumi. Un pilnīgi skaidrs, ka uh, mums varētu būt atšķirīgi skatījumi. Tāpat mums ir jādomā par risinājumiem, ko mēs varam piedāvāt. Un šajā gadījumā Beļģijas politikas pašā centrā ir tā saucamais biznesa aktīva mazo uzņēmumu līkums, lai tas varētu pastāvēt mūsu dažādajās dalībvalstīs. Un lai mēs to neveidotu pilnīgi visi vienādi, bet lai mēs mēģinātu labākā veidā dalīties mūsu pieredzē, tad, kad mēs runājam par, e, par inovācijām, par investīcijām, ir nepieciešams daudz ko vienkāršot. Mēs nevaram pieprasīt no MVU e, atbildīgajām personām, lai tās strādātu Eh, lai tā strādātu pie savu uzņēmumu attīstības un tajā pašā laikā sēdēt pie datora, sekot internetā, vai nav parādījies kāds jauns likumdošanas eh, noteikums eh, vai jauns darbības nosacījums. Un, ja mēs vēlamies tik tiešām, lai MVU piedalās ekonomikas atvesaļošanā, tad ir jādomā par viņu darbības vienkāršošanu. Kašuļ. Paldies. Danke. Ministra kungam vārds. Paldies. Es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem rindas kārtībā. Centīšos neatkārtoties. Kavaljo kundze Jūs uzdevāt jautājumu par lauksaimniecības attīstības fondiem un uh, līdzekļus no tiem, kurus varētu izmantot platjoslas ieviešanai. Komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu par platjoslas stratēģiju septembrī, bet pagaidām viedoklis ir bijis tāds, ka lietas jāpārstrukturē. Tā vietā, lai uzraudzītos uz lauksaimniecības attīstības fondiem kā uz izolētu vienību, tie ir jāpadara par daļu no stratēģijas. Otrakārt, eh, komisija mēģinās palīdzēt dalību valstīm platjoslas interneta ieviešanā, lai dalību valstis varētu izmantot šos struktūru fondus, lai dalību valstis varētu iegūt maksimāli daudz līdzekļu no tiem, jo kolēģi būsim atklāti, Ja mēs vēlamies sasniegt šos vērienīgos mērķus, kas paredzēti līdz 13. un 20. gadam, tad runa ir par eh, desmitiem miljārdu eiro, kas būs kaut kur jāatrod, kas būs jāsamaksā vai nu privātajiem operatoriem vai arī valstīm. Šobrīd tas kļūst eh, iespējams. Uh, Eiropas uzņēmē darbības uh, atvesļošanas plāns, mums ir lauksaimniecības attīstības fonds, mēs varam domāt arī par valsts un privātajām partnerībām un tam līdzīgām struktūrām. Taču mērķis ir apkopot pieejamos līdzekļus tik vien lielā apjomā, cik iespējams. Rībigungi jautājums par viesabonēšanu un ar to saistītajām problēmām Rībīgi kungs, jūs ierosinājāt, ka mums vajadzētu atbrīvoties no viesabunēšanas izmaksām, bet varbūt jūs zināt, ka saskaņā ar digitālo plānu krūzes kundzes mērķis ir panākt sita līdz 2015. gadam, un sita ir vienotā Eiropas telekomunikāciju zona tulkojumā no angļu valodas. Un uh, līdz ar to neatkarīgi no tās valsts, no kuras jūs zvanītu, jūs zvanītu tādas kā Eirozonas ietvaros, 27 valstu ietvaros. Tā ir revolucionāra doma, un 2015. gads uh, šķiet nedaudz par vēlu, mums vajadzētu būt ambiciozākiem. Jūsu ideja par atbrīvošanos no viesabunēšanas izmaksām, kad sāks darboties LTI, ir ļoti jauka. Parlaments, kad bija runa par balss un teksta nosūtīšanu, bija ļoti stingrs savā nostājā. Varbūt nākot klajā ar rezolūciju jūs atkal varētu izrādīt šo pašu nelokāmību, un tas mums palīdzētu mūsu prezidentūras darbā, un Beļģijas prezidentūra būtu jums sabiedrotais. Figureido kundze Jūs pieminējāt faktu, ka interneta piekļuva nav problēma tikai lauku apgabalos, bet arī pilsētās, un 20% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, šī piekļuva ir ļoti sarežģīta. Nu, 70% Beļģijas mājsaimniecība ir pieslēgtas internetam, 13, 30% attiecīgi nav. Un šķiet, ka šeit ir problēma, jo, ja cilvēki nevar izmantot internetu bankas, viņi nevar baudīt to priekšrocības. Viņi nevar arī izmantot uh, e-pārvaldes pakalpojumus. Un uh, šis universālo pakalpojumu noteikumu gaismā mums vajadzētu pārstruktūrēt situāciju. Komisija arī ir ierosinājusi virkni iespēju, un te es varētu nākt klajā ar savu personīgo viedokli Proti, manuprāt, mums ir jābūt atbildīgiem par to, ka platjoslas interneta pieejamība ir daļa no kopējās stratēģijas. To, varētu, to vajadzētu padarīt par pamattiesībām. Manuprāt, arī tas ir jāuzlūko kā universālais pakalpojums. Tomsons kundze, jūs pieminējāt ietekmi uz veselību Mums nevajadzētu attiekties pret to pārāk viegliprātīgi. Ir Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas, jūs jau pieminējāt uh, Stokholmas uh, pētījumu. Manuprāt, pieeja šeit vajadzētu būt zinātniskai, būtu jāapzina potenciālie riski. Tas arī nozīmē to, ka mums ir jābūt objektīviem. Francijā tika veikts pētījums par iespējamajām sekām uz veselību. Uh, un es zinu arī, ka Krūzes kundze ņems vērā šos aspektus. Mēs apzināmies problēmu, bet, manuprāt, ir vajadzīga zinātniska pieeja un nevis ideoloģiska. Man Bremtas kundze jautāja par eh, viesabonēšanu, datu pārraidi un mūsu izvēlēto pieeju. Manuprāt, EKT bija ļoti skaidrs savā nostājā. Tā norādīja, ka tirgus ka pieeja, ka tirgus ir brīvs un tāpēc nav nepieciešams iejaukties, nav pareiza. Runājot par viesabunēšanu, nav tirgus, jo šis tirgus nav caurskatāms un tāpēc patērētājiem un uzņēmiem, kas izmanto šos pakalpojumus, ir grūti izvēlēties. Ja mēs paraugāmies uz cenu atšķirībām iekšzemes datu pārēdē un ārējā datu pārēdē, ir jāsacina, ka tirgus nedarbojas. Līdz ar to uh, valsts pārvaldes iestādēm ir zaļā gaisma iejaukties. Otrakārt, mums ir jāpārliecinās, ka mēs ievērojam EKT spriedumu, un treškārt komisija strādā pie savu priekšlikumu šajā jomā, un tā ir jāpārliecinās, ka tā virzās uh, cēnu ierobežojuma virzienā, kā tas notika balss un teksta pārēdas gadījumā. Bija iniciatīva ierobežot, mm, ieviest ierobežojumus, proti sasniedzot rēķinam 50 eiro robežu, iedzīvotāji saņem brīdinājumu, nākamais solis būtu viņa atvienošana no pakalpojuma. Šķiet, ka es. Mā, es gribētu atbildēt Strautmanas kundzei, runājot par NVO Komisijai ir jānāk klāja ar priekšlikumiem. Septembra vidū vajadzētu būt jau instrumentiem, priekšlikumiem, lai varētu uzlabot um, līdzsvaru. Es arī domāju par iespējamām veidot kopu uzņēmumus, lai operatori varētu rast līdzekļus un iespējas attīstīt savus uzņēmumus, jo šeit mēs runājam par desmitiem um, miljārdu eiro lielām summām, un ir jāapzinās milzīgās investīcijas, kas ir nepieciešams tajā pašā laikā, tad, kad mēs konstatējam, ka nav pietiekami daudz konkurences eh, vienā valstī, tad mēs domājam arī par atvērtību, par saprātīgu cenu, protams, citiem. Uh, citiem eh, tirgus dalībniekiem. Un priekšsēdētāji to es arī beigšu savu stāšanos, manuprāt, martā. Šogad parlamenta pieņemtā pozīcija par nepieciešamību pēc akta transponēšanas ir jārespektē. Un mēs eh, bei, eh, pabeigsim darbu pie akta, es domāju par Tokio sanāksmi šī mēneša beigas, un Beļģijas prezidentūras gaitā tiks pieņemti secinājumi akta ziņā, ir jāpatur visa caurskatāmība pat, ja no vienas tās vai citas puses ir dzirdams atbalsis. Es domāju tomēr, ka aktā pozīcija, Eiropas pozīcija akta ziņā ir skaidrota. Un arī ir jādomā par grozījumu 138 Arī šajā sakarā ir jārespektē tas, ko Eiropa ir sacījušajā sakarā, un arī šeit ir nepieciešamība pilnīgi caurskatāmība. Pretie gadījumā mēs, mēs varētu nonākt tādās situācijās, kurās būtu grūti rodams risinājums. Lūk, priekšsēdētāji, ar to es beidzu savu stāšanos. Dāmas un kungi, pirmām kārtām es pateicos abiem ministriem eh, par to, ka viņi šajos sarežģītajos apstākļos ir diskutējuši ar mums. Otrakārt es pateicos tulkiem par to, ka mēs varējām šodien strādāt ilgāk, tas mums ļoti palīdzēja. Un treškārt eh, pie dažādiem paziņu jautājumiem. Eh, jautājums ir par vides, par to, vai mēs pieslēnamies vides komitejas mutiskajam jautājumam. Uh, tad, eh, ja mēs to darām, tad atbalstīsim šo mutisko jautājumu plenā.